So, Dārgie kolēģi, very... mums ir ļoti gara balsošanas sesija, tādēļ lūdzu ieņemiet laicīgi savas vietas un ķersimies pie darba. Yes. But I want to have some